So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, pulkstens ir četras minūtes pāri pulkstens trījiem, tādēļ uh, mums ir jāsāk mūsu sanāksme. Un uh, sveicu tos kolēģis, kur ieradušies komitejā saulēcīgi. Tātad visi ir saņēmuši darba kārtības projektu. Pirmais punkts ir tās apstiprināšana. Vai kāds vēlas kaut ko mainīt ierosinātajā darba kārtībā? Ja nē, tad uzskatām to par apstiprinātu. Tālāk. Nākamais punkts darba kārtībā ir eh, iepriekšējā, iepriekšējo sanāksmju protokola apstiprināšana, to, tās, kur notika, kuras notika februārī un martā. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim to par pieņemtu, bet, ja kādi iebildumi ir, tad lūdzu izsakot tos pirms sanāksmes beigām. Trešais darba kārtības punkts – koordinātoru lēmumu paziņošanu, tātad tie ir atrodami jūsu izdals materiālos. Procedūra tāda pati, ja iebildumu nebūs līdz šīs sanāksmes beigām, tad koordinātoru lēmumi tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Ceturtais punkts. Kā parasti mūsu sanāksme ir pieejama arī tīmeklī, tā, tā var sekot no uh, Lisabonas uh, līdz Barcelonai, no Tallinas uh, līdz Berlīnei. Tātad visā Eiropā vis var sekot tai uh, līdzi. Un lūdzu arī runātājs uh, Eh, censties runāt eh, normālā tempā, eh, lai attiecīgi cilvēki varētu sekot līdzi arī tulkojumam. Un nākamais punkts darba kārtībā ir Eiropas Savienības un Ķīnas attiecību apspriešana un diskusijas par to. Es domāju, ka jūs visi zinat, ka Eiropas Savienības parlaments eh, gatavo ziņojumu par ES un Ķīnas attiecībām. AFET eh, strādā pie šo attiecību politiskās sadaļas, eh, bet eh, mūsu komiteja strādā pie tīrzniecības jautājumiem starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Un man ir liels prieks mūsu vidū sveikt Ķīnas vēstnieku Cangu Minga kungu. un mūsu referentu par Eiropas Savienības un Ķīnas mm, tirdzniecības attiecībām Minkler kungs, kurš sēž šeit. Ar Afet komiteju mēs eh, vienojāmies, ka mēs izmantosim reglamenta 54. pānta kārtību. Tas nozīmē, ka mēs lemsim par uh, pozīciju tirzniecības eh, jautājumos eh, bez viedokļa apmaiņas ar AFET. Eiropas Savienībai un Ķīnai ir ļoti plašas un visaptverošas sarunas par tirdzniecību, un Ķīna ir svarīgs eh, mūsu tirdzniecības partners, un, ja runājam par globālo situāciju, tad tirdzniecības sistēma, kas balstīta uz PTO struktūrām un normām, varbūt ir uh, vajadzīga vairāk nekā jebkad iepriekš. Tādēļ arī mūsu centieni stabilizēt mūsu attiecības ar Ķīnu, tirdzniecības attiecības ar Ķīnu. Inta komiteja uh, ļoti rūpīgi seko sarunu procesam ar Ķīnu ir tīpaši jautājumā par investīcijām. Ir notikuši 17 sarunu raundi līdz šim. Tā kā, kā jau norādīju, šis sarunu process ir ilgstošs un intensīvs. Sančī uzruna Davosā pēc uh, Ķīnas komisijās partijas 19. kongresa uh, un uh, lēmums uh, mainīt investīciju normas atsevišķās nozarēs Ķīnā un atverot atsevišķas nozares uh, investīcijām, eh, atceļot šo 49% noteikumu. Man šķiet, tas ir autobūvas, kuģu būvas un dažās citās nozarēs. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs signāls, kas liecina par to, ka eh, Ķīna ir gatava eh, šiem savstarpīguma principiem sarunās un nolīgumā kopumā. Un, ja runājam vēl par šo globālo kontekstu, kāds tas ir patreiz, tad jo īpaši svarīgi ir apspriest to, kādi būs nākamie soļi e, šajā multilaterālisma jomā. Pēc divām nedēļām mēs dosimies uz Ķīnu. Un mums būs uh, tikšanās ar eh, Ķīnas valdības pārstāvjiem, kā arī ar Ķīnas komunistiskās partijas pārstāvjiem. Vēstniekungs, man šķiet, ka šī ir pirmā reize, kad uzstājieties Inta komitejā un pirmā uh, publiskā uzstāšanās Eiropas parlamentā kopš esat iecelts kā jaunais Ķīnas vēstnieks Eiropas Savienībā. Tādēļ Eh, vēlreiz sveicu jūs šeit, un man ir liels prieks, ka jūs esat šodien šeit, un es došu vārdu tagad jums desmit minūšu laikā izklāstīt savu skatījumu par uh, Eiropas Savienības un Ķīnas tirzniecības attiecībām. Lūdzu, vārds jums vēstniekungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Labu pēcpusdienu visiem. Es pateicos par to, ka uzaicinājāt mani uzstāties šodien šeit jūsu komitejā. Pagājušajā nedēļā es biju Strasbūrā un sekoju jūsu darbam. Un šodien atkal uh, vēroju jūsu darbu jūsu Briseles mītnē. Um, tiekoties personīgi ar deputātiem. Un vispirms vēlos uh, uzteikt INTA komitejas centienus veicināt Eiropas Savienības un Ķīnas tirdzniecības attiecības. Pirms ierašanās šeit es izlasīju jūsu sagatavotā atzinuma projektu ārlietu komitejai un esmu gatavs apspriest eh, jūsu pieminētos eh, jautājumus, kas izklāstīti šajā atzinuma tekstā. Bet eh, pirms uh, sākam runāt par detaļām, vēlos izklāstīt, kādas ir vispārīgās idejas, kas varētu kalpot par pamatu tālākajām diskusijām. Vispirms vēlos uzsvērt, ka Ķīnas un Eiropas Savienības ekonomiskās un tirzniecības attiecības jau pēc savas būtības ir savstarpēji izdevīgas. Un statistika runā pat par sevi. 1978. gadā, kad Ķīna tikko sāka reformas un sāka atvērt tirgu, tad Ķīnas un Eiropas Savienības preču tirdzniecības apjoms bija 4 miljārdi ASV dolāru, kamēr tirdzniecība ar pakalpojumiem un investīcijām uh, bija tuvu nulēji. Uh, 40 gadu laikā mūsu tirdzniecība preču jomā ir sasniegusi vairāk nekā 600 miljārdu ASV dolāru apjomu, kamēr tirdzniecība ar pakalpojumiem e, sasniedz 100 miljārdus ASV dolāru un aktīvu un investīcijas gandrīz 200 miljārdu ASV dolāru. Mūsu tirdzniecības un investīcijas kopā ir palielinājušās pēdējos 40 gados par 250 reizēm. Šāda izaugsme nebūtu iespējama, ja šāda notikuma attīstība nebūtu apusēji izdevīga. Ķīna, protams, um, gūst labumu no tirzniecības ar, ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienības investīcijām, bet arī Eiropas Savienībai tas ir izdevīgi. Eirostat dati liecina par to, ka 2017. gadā eksports uz Ķīnu veidoja 21% no kopējā ES eksporta pieauguma. Eksports uz Ķīnu palielināja Eiropas Savienības kopējo eksporta apjomu par 1,6%. Tas ir daudz vairāk nekā ASV e un citas valstis. Man ir jāatzīst, ka ir daži problemātiski jautājumi mūsu ekonomiskajās un tirdzniecības attiecībās. Tomēr tie ir tikai neliela, pavisam neliela daļa uh, mūsu, no mūsu kopējās sadarbības apjoma, uh, kas ir vairāk nekā tūkstots miljardu ASV dolāru. Eiropas Savienība un Ķīna noteikti var atrast risinājumu šiem jautājumiem konsultāciju ceļā. Mēs uzskatām, ka, lai atrisinātu problēmas, ir jāraugās nākotnē, nevis pagātnē. Ja kāds uh, ieslīgs atpakaļ protekcionismā, tad šī puse noteikti palaidīs garām burvīgo pavasari ārpusē. Ja raugāmies nākotnē, tad mēs redzam, ka Ķīnas lielāka atvērtība dod milzīgas iespējas Ķīnas un ES ekonomiskajai un tirsniecības attiecībai. Mans prezidents Ksī Jinping kungs teica, ka atvērtība ir bijusi Ķīnas ekonomiskās un sociālās attīstības atslēga pēdējos 40 gados, un Kvalitatīvu Ķīnas attīstību var panākt tikai nodrošinot lielāku atvērtību. Neilgi pēc 19. partijas kongresa Ķīna ieviesa konkrētus pasākumus, lai īstenotu savas iepriekšējās apņemšanās. Šī gada sākumā prezidents Ksī paziņoja par tālākiem pasākumiem, lai paplašinātu piekļuvi tirgiem, radītu investīcijām. Um, labvēlīgāku vidi, kā arī stiprinātu uh, ārvalstu investīciju aizsardzību, kā arī lai uzsāktu jaunu un tālāku tirgus atvēršanas fāzi. Ķīnas tauta augst vērtē uzticēšanos, un kad mēs to sakam, tad mēs to arī domājam. Mēs esam noteikuši skaidru laiku grafiku, kā tiks pārskatīts negatīvais saraksts attiecībā uz ārvalstu investīcijām, samazinot ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu finanšu institūciju nodibinājumiem, kā arī atceļot ierobežojumus ārvalstu aktīvu investēšanai tādās nozarēs kā autobūve. Um, biežais Eiropas Savienības vadītājs reiz teica man, virziens ir daudz svarīgāks nekā ātrums. Uh, vēl kā, kāds es uh, kolēģis nepiekrita sakot, ka virziens un ātrums ir vienlīdz svarīgi. Es nevēlos uzsākt strīdu par to, kas bija pirmais, vista vai ola, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka Ja šis kolēģis paraudzītos uz uh, to, uh, cik uh, strauji atvers Ķīnas tirgus, tad viņš būtu pārliecināts par šīs premises patiesumu. Investori, ieskaitot Eiropas Savienības investorus, ir parādījuši uzticību Ķīnas uh, uzņēmē darbības vidē. 2017. gadā Ķīna saņēma 136,3 miljārdus ASV dolārus ārvalstu investīcijās. Tas bija rekord augsts rādītājs Ķīnai, un mēs bijām otrā uh, valsts pasaulē uh, pēc investīciju piesaistas ārvalstu tiešās investīcijas no Eiropas Savienības, lai arī nedaudz zemākas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tādēļ, ka uh, eh, 16. gada beigās atskaites rādītājs bija ļoti augsts, um, palielinājās par 24% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Eiropas Savienības uh, tirdzniecības kameras uh, Aplēses Ķīnā liecina par to, ka vairāk nekā divas trešdaļas ES uzņēmumu Ķīnā ir guvuši peļņu, un ka vairāk nekā puse no uzņēmumiem ir optimistiski noskaņot attiecībā uz viņu nākotnes izredzēm Ķīnā. Tas ir eh, labs pierādījums tam, ka Ķīna ir atvērta valsts, un ka Eiropas investori to atzīst lai Eiropas Savienības un Ķīnas ekonomiskās un tirdzniecības attiecības būtu uh, veiksmīgas, ir jāatrisina vēl daudz izaicinājumu, lai pilnībā izmantotu um, šo potenciālu un tādēļ ļoti svarīgi ir stabila globālā ekonomiskā vide. Ņemot vērā to, ka daudziet pieauga vienpusīgums un protekcionisms, kā arī starptautiskā situācija ir nedroša, tad Ķīnas un Eiropas Savienības attiecības ir jo augstāk vērtējamas. Ķīna un Eiropas Savienība abas ir PTO dalībnieces, un mēs esam viens otram svarīgi strateģiskie partneri un mums ir jāieņem vienota nostāja pret vienpusīgumu un protekcionismu. Un mums ir jāsaglabā noteikumi, kas balstīti uz daudzpusējās tirniecības sistēmu. Un ir jāuztur globālās ekonomikas attīstības temps. Tas ir mūsu kopīgs pienākums un atbildība, un mums ir jārīkojas kopā, lai to īstenotu. Daži Eiropas draugi saka, ka patreizējā sistēma darbojas, bet tā nav pietiekami godīga un taisnīga. Ķīna vienmēr ir gatava uzklausīt Eiropas Savienības ierosinājumus par to, kā šo sistēmu padarīt labāku. Bet viena lieta ir nepārprotami skaidra. Sastopoties ar vienpusīgumu un protekcionismu tiek apdraudēta uh, mūsu uh, politika, meklējot īstermiņa interešu apmierināšanu un vainot ekonomikas globalizāciju, kā arī apdraudot daudzpusējās tirniecības sistēmas tādējādi um, nodarot kaitējumu um, starptautiskai sabiedrībai kopumā. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, šajā gadā mēs atzīmējam 15. gada dienu, kopš e, ir iedibinātas Ķīnas un Eiropas Savienības visaptverošā strateģiskā partnerība. 20. Ķīnas un Eiropas Savienības e, samits, e, kas notiks vēlāk šogad, ir apliecinājums tam, ka mēs eh, turpināsim eh, sadarboties. Un priekšsēdētāja kungs, jūs nākamajā mēnesī apmeklēsiet Ķīnu un daži man, daži jūsu kolēģi jums eh, pievienosies. Uh, un es eh, novēlu jums eh, veiksmīgu braucienu un atvainojos jau iepriekš, ka nevarēšu pievienoties šajā braucienā. Un es esmu pārliecināts, ka atrodoties Ķīnā, jūs labāk to sapratīsiet, un es ļoti ceru, ka daudziem jūsu kolēģiem būs iespēja apmeklēt Ķīnu, lai redzētu, kas notiek Ķīnā ar savstarpēju sapratni, cieņu un uzticēšanos mēs varam padarīt kopā dalāmo pīrāgu lielāku, un līdz ar to katrs no mūsu iedzīvotājiem saņems lielāku gabalu. Lielas paldies, un es sagaidu labas diskusijas ar visiem jums. Paldies! Lielas paldies par šo pārskatu, un tagad došu vārdu mūsu referentam Vinklerkungam. Paldies, priekšsādātāja. Pateicos jums, ekscelants vēstniekungs, par jūsu komentāriem. Paldies! Tiešām ļoti labi, ka diskusija notiek eh, šodien un rīt, jo rīt eh, mēs komitejā apspriedīsim attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Uh, bet uh, šī diskusija ir ļoti saulēcīga arī tādēļ, ka, kā vēstnieka kungs norādīja, Ķīnā notiek ievērojamas pārmaiņas. Mūsu delegācija apmeklēs Pekīnu un Šanhaju jau pavisam drīz, un mēs uh, tad apspriedīsim Eiropas uh, Savienības uh, interesēto personu viedokli un arī varēsim uz vietas noskaidrot, kas nāk par labu mūsu apusējām tirzniecības attiecībām. Jūsu ekscelence, vēstniekungs, pateicos jums, kā palīdzēt mums sagatavot mūsu mm, komitejas delegācijas braucienu uz Ķīnu. Ja kā mans laiks ir ierobežots, Es uh, gribu teikt, ka šīs dienas diskusija un uh, manu kolēģu iesniegtie grozījumi un komentāri Startautiskās tirzniecības komitejā uh, palīdzēs sagatavot mūsu komitejas atzinumu. Un tagad pavisam telegrafiskā stilā es gribētu pastāstīt par manis sagatavoto atzinumu. Vispirms es runāju par visaptverošu investīciju nolīgumu. Mēs tiešām arī sagaidām no Eiropas komisijas informāciju par 17. diskusiju raundu, kas nu pat noslēgusies uh, Pekīnā pagājušajā nedēļā. Mēs saprotam, ka ir sasniegts uh, zināms progress, bet uh, šīs progress ir lēns un mēs vēlamies arī noskaidrot, uh, kas īsti noticis ir. Mēs, uh, mūsu komiteja iestājas par sarunu virzību uz priekšu, mēs tiecamies uz apusējību tirgus piekļuvē un mēs, eh, sagat, eh, mēs pārstāvēsim mūsu Eiropas uzņēmumu viedokli Ķīnā, proti, ka mēs iestājāmies par nediskriminējošu attieksmi eh, pret šiem uzņēmumiem un vēlamies iekļaut arī ilgtspējības klauzulas šajā nolīgumā tālāk. Uh, jo Eh, jostas un tiltu iniciatīva. Jā. Un mēs arī eh, runājam par eh, PTO noteikumu ievērošanu. Ja un par Ķīnas atbildīgu dalību daudzpusējā tiesniecības sistēmā. Ir arī jautājumi, kas nav jauni, bet kas tomēr būtu jāpiemina pirmkārt par pārmērīgu jaudu, pirmkārt tērauda ražošanas nozarē, bet ne tikai, kas pastāv. Otrakārt, progress būtu nepieciešams šajās sarunās, jo tās ir uzsākšās jau 2010. gadā par ģeogrāfiskās uh, izcelsmes uh, norāžu aizsardzību. Tā nākamā uh, svarīgā prezidenta šī iniciatīva ir 2025. Mēs vienmēr esam ciešā kontaktā ar mūsu uzņēmumiem, ar mūsu tirzniecības kameru Ķīnā. Un viņiem pastāv arī tādas ilgtermiņa bāžas, un viņi nesaskata uh, risinājumu attiecībā uz tehnoloģijas transferiem. Tie ir tikai daži elementi, kā jau es norādīju. Tāpat mums būtu jāapspriež netarifu barjeras, ar ko saskaras mūsu uzņēmumi Ķīnā un tādus uh, kaitinošus faktorus varētu minēt, jo ja mēs uh, jautājam uh, tirzniecības kamerā Ķīnā par to, kādas tendences viņi novēro Ķīnas tirgū, tad, diemžēl, mums uh, nepatīkami ir dzirdēt, ka šīs tendences ir negatīvas, nevis pozitīvas, un tas mums būtu noteikti jāapspriež atklātības gaisotnē un uh, savstarpējās cieņas gaisotnē. Es gribu vēlreiz pateikties viņa ekscelencē Ķīnas vēstniekam par uh, dotajiem solījumiem un paziņojumiem, uh, ar ko nāca klajā uh, prezidents Šī pavisam uh, nesen Āzijas fórumā, kas nu pat uh, noslēdzies pirms pāris dienām. Uh, viņš uzņēmās uh, Uh, atvērt uh, Ķīnas ekonomiku un uh, Rezumējot, gribu teikt, ka mēs šīs saistības uzskatām par ļoti svarīgām un pozitīvām un daudz sološām. Tā saskan ar mūsu gaidām un cerībām, bet mēs arī vēlamies redzēt, lai šīs uh, apņemšanās eh, dotu konkrētus rezultātus. Un eh, noslēgumā, ja man lūgtu vienā teikumā rezumēt mūsu, manu priekšlikumu, piedāvājumu attiecībā uz ēst-Ķīnas attiecībām, tad es gribētu teikt, ka mums vienmēr ir jādod priekšroka sadarbībai, nevis konfrontācijai un šīs dienas tikšanās un diskusijas arī ir ieguldījums šai procesā. Paldies! Paldies, Vinklērkungs, un tagad varu teikt, ka desmit kolēģi ir luguši vārdu. Mūsu laiks ir ierobežots, un tas nozīmē, ka arī, protams, jāņem vērā, ka <clears throat> komisijai un uh, Vinklēra kungam jādod iespēja reaģēt uz uh, šiem uh, komentāriem un tādēļ katram runātājam pusotra minūte. Vispirms Moskas kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies vēstniekungam par to, ka viņš ir pie mums ieradies šodien. Es gribu teikt, ka Es uh, uzskatu, ka ir svarīga savstarpēja izpratne un sadarbība, un mums ir jārisina izaicinājumi, kas tā mums priekšā daudz uh, pusējā multilaterālā pasaulē. Un turpināšu runāt itāļu valodā. Jūs uzsvērāt tirzniecības apjomu pieaugumu starp uh, Ķīnu un Eiropas Savienību un par spīti e, lielajām iespējām, kas pastāv šajā sadarbības jomā, mēs saskaramies arī ar lieliem izaicinājumiem. Runājot par ieguldījumiem, pieaugums ir konstatējams, bet kopš 12. gada pieauguma tempis palēninās. Un man ir šādi jautājumi. Pirmkārt, jautājums par apusējību un uh, vienādiem spēles noteikumiem. Jūs minējāt Ķīnas iniciatīvu par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tehnoloģijas transferu. Ko jūs darāt praktiski, lai tā, uh, to īstenotu dzīvē? Nākamais jautājums - publiskais iepirkums. Šeit arī būtu uh, nepieciešama lielāka apusējība attiecībā uz investīcijām un uzņēmumiem. Mums ir nepieciešams uh, arī runājot par uh, šo vienas uh, ceļa un jostas iniciatīvu labāku sadarbību. Paldies, tagad Maklārkins kundze. Jā, ir ļoti svarīgi apzināties, kāda ir a, pašreizējā situācija tiešniecībā starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Un gribu runāt par diviem punktiem ar vēstnieku kungu. Pirmkārt, par intelektuālā īpašuma aizsardzības režīmu Ķīnā un par to, kā risināt uh, problēmas un kā panākt šo noteikumu atbilstošu īstenošanu, lai noda, nodrošinātu pienācīgu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni Ķīnā. Un uh, nākamais jautājums par uh, tehnoloģijas nodošanu ražošanas sektorā. Uh, Tāpat mums pastāv arī bāžas par pārniet, pārliecīgu ražošanas jaudu un par plāniem līdz 2025. gadām un par iespējām, kas pastāv Ķīnā un Eiropā šai jomā un par dialogu, kurš mums palīdzēs uh, labāk saprast, kā mēs varētu īstenot sadarbību. Paldies! Tagad Naģa Kirša no Alde grupas. Paldies priekšsēdētāji, godātājs vēstnieka kungs. Vispirms gribu sirsnīgi pateikties kolēģiem Vinkleram par sagatavoto atzinumu. Tas ir ļoti labs. Mēs iesniegsim arī pāris grozījumus vienām otrām punktām, lai tos vēl precizētu, bet sagatavotājs priekšlikums ir labs, uh, ļoti labs pamats darbam liberāļi vienmēr uzskata, ka tirzniecība un investīcijas starptautiskā mērogā ir ļoti svarīgas un ka tas, uh, tas viss veicina sadarbību, bet, uh, kā jau vairāk kolēģi minēja, šai kontekstā svarīgs jautājums ir apusējība arī publiskos iepirkumos, arī godīga Eh, konkurenci, par to arī ir runa atzinumā, tāpat par eh, it īpaši tērauda ražošanas nozarē pastāvošo eh, pārāk lielo ražošanas jaudu. Un svarīgs temats ir tiesiskā noteiktība un geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība un kā Ķīnā tiek nodrošināta zīmola un intelektuālā īpašuma aizsardzība. Un Ķīnas uh, vai Ķīnas valdība varētu uh, piekrist uh, tam, kā tiek vēst sarunas par divpusēju investīciju nolīgumu ar Hongkongu. Paldies, tagad Klaus Buhners. Paldies, runāšu ātri lai tā tad. Ķīna ir ļoti svarīgs starptautiskās tirzniecības spēlētājs, iestājas par multilaterālismu, bet mēs nožēlu paužām par to, ka likumdošanas iniciatīvas liecina par to, ka Ķīna nav pilnībā atvērta, tā skaitā kapitāla plūsmām. Uh, un, eh, piemēram, kiberdrošības jautājums, NVO likums un citi rada uh, iebildumus. Tāpat daudzi jau ir runājuši, ka svarīgs punkts ir apusējība attiecībās ar Ķīnu, bet uh, Ir eh, tātad eh, runā šeit ne tikai par eh, investīciju valsts atvērtību, bet jāizmanto arī strateģiskā mērā, kā lai aizstāvētu demok liberālu demokrātiju un cilvēku tiesības un pamatvērtības. Tāpat ir uh, nolīgumā jāiekļauj uh, ilgtspējības klauzula. Uh, Tas nozīmē, ka jābūt citādai pieeja nekā līdz šinējos nolīkumos, jāizmanto citas metodas, lai panāktu, ka šie punkti tiešām tiek īstenot. Paldies tagad vārds Helmutam Šolcam. Paldies priekšsēdētājiem, vēlos pateikties eh, viņa ekscelencija Ķīnas vēstniekam par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Man kolēģi jau ļoti daudz ko. Uh, izteica, un es arī vēlos pat pievienot uh, eh, savus pateicības vārdus referentam darbā pie šī ļoti nozīmīgā dosie Vinklerkungs. Ir piešķīris pareizo virzienu šim atzinumam, un nereti jāatzīst, ka svarīgāk ir diskutēt un vienoties par mūsu sadarbības virzienu, tirdzniecības, ekonomikas, sadarbībā vairāk nekā par ātrumu, jo šeit ir runa par diviem lielākiem pasaules tirgiem, 1,3 miljārdi un pusmiljārdi cilvēki ir vienojušies par ražošanu patēriņu, par nosacījumiem, kādās eh, tiek, kādā tiek organizēta šī vērtību aprite. Un tas viss ir ar eh, lielu ietekmi uz mūsu līdz pilsoņu ikdienas ikdienu. Ja I, tomēr daudziem, ja mūsu līdzpilsoņiem liekas, kā darbības notiek pret viņu interesēm, tad mēs zaudējam viņu uh, atbalstu, un mums ir tāpēc jādomā pār šo aspektu. Uh, Par PTO runājot un daudzpusēju tirzniecības sistēmu, mēs nevēršamies viens pret otru īstermiņa ekonomiskās interesēs, bet mēs domājam par cilvēks nākotni. Un šajā sakarā ir vēl nedaudz jāpapildina šīs ziņojums, un es ceru uz tā veiksmīgu Uh, risinājumu. Nāko uh, FDD grupas vārdā Ticiāna Begīna. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, arī es vēlos sirsnīgi pateikties Ķīnas visniekam par viņa dalību šajā sanāksmē. Ķīna ir ļoti svarīgs tirzniecības partners visai Eiropai, bet, jā, ja Mēs vēlamies eh, veselīgas un savstarpēji izdevīgas ekonomiskās attiecības, tad mums ir jāpievērš uzmanība atsevišķiem aspektiem. Un vēstniekungs Ķīnas rūpniecība, piemēram, tērauda rūpniecība. Tās izstrādājumi tiek tirgoti par ļoti, par ļoti zenām cenām. Tāpat atcerēsimies citus ražojumus, alumīniju, velosipēdus un tā tālāk. Ja mēs vēlamies izvairīties no ekstrēmālām reakcijām, ko Ķīna ir izraisījusi pēdējo nedēļu laikā, tad Ķīnai jādod iespēju mums izmeklēt tādas prakses kā dempings un attiecībā ar trešiem valstīm, lai ierobežotu šādu veidu parādības. Uh, Un nu, tāpat vēlos uzrunāt Eiropas komisiju par to, ka ir jāatrod vienot definīciju sanitāriem noteikumiem eksportam. Pirms kā, jau kādu laiku Francijas un Itālijas sieri atrodas bloķēt muitā bez skaidra iemesla. Ir notikušas ad hoc sarunas, lai runātu tālāk par geogrāfiskās izcelsmes norādījumiem. Mana grupa vienmēr ir aizstāvējusi Eiropas ražotājs pret nelojām praksēm, bet arī mēs apzināmies, ka ķīri ir izdevība un nevis drauds, un tagad jūs kārt mums to pierādīt. Paldies, un tagad dod vārdu citiem komitejas deputātiem, un vi, nākošais runātājs ir deputāts Zahradils. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs vēl aizvien esam neskaidrībā pār mūsu attiecībām ar Ķīnu, un mums vajag pirmkārt pilnībā aptvert un pieņemt uh, Ķīnas ģeopolitisko nozīmi, un, manuprāt, šī ir vissvarīgākā globālā iniciatīva 21. gadsimtam. Tāpat arī mums ir nepieciešams pietiekams eh, elastības līmenis mūsu attiecībās ar Ķīnu, tāpat arī runājot par 16 eh, plus 1 formātu attiecībā ar centrālajiem Austrumēropas Eiropas darbīm, eh, dar, valstīm eh, šis formāts netiek tik ļoti apsveikts Eiropas Savienībā no lielo dalību valstu puses. Par tirzniecību runājot. 20 dalību valsts, to starp Vācija kā galvenais tirzniecības partners, bet arī eh, Vācijas galvenais tirzniecības partners ir Ķīna. Mēs redzam lielu pārbīdi ģeopolitiskajā ainavā, tirzniecībā, un mums ir jādomā par attiecībām ar Ķīnu vispārīgākos iedzienos pār strateģisko partnerību starp Eiropas Savienību un Ķīnu, bet mums šeit būtu jāvienojās tāda par daudzām lietām, bet pilnīgi noteikti mēs varam vienoties par atvērtu globālo tirzniecību stabilitāti, bilanci un Tāpēc veidosim šīs attiecības draudzīgā un sadarbības gaisotnē. Paldies vēstniekam, ka viņš ir šodien kopā ar mums un izklāst savu viedokli. Paldies! Un nākošais runātājs ar lielu prieku dod vārdu deputātam Dārknotam. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties vēstniekam un viņa kolēģiem, bet tagad daži pamatskaitļi šajā diskusijā, ko es vēlētos iekļaut. 2016. tirzniecības deficīts ar Ķīnu bija 175 um, miljonu eiro. Tāpat par EGS, kas ir Transeiropas uh, asociācija pārstrādes in, industrijai ir norādīts, ka Ķīna pārņem vienu nozari aiz oras, otras stratēģijas, dempings, ciber, kiberuzbrukumi ir kļuvusi par daļu no valsts finansētas stratēģijas, kas izraisa lielus zaudējumus Eiropas ekonomikai ikdienai. Tāpat jāpiebilst, ka Ķīna plāno ievērojami palielināt savu dalību desmit nozarēs, kas būs ar ļoti nozīmīgu ietekmi. Tas, notik, tas attiec uz Ķīnu. Tāpat Savienotās valstis eh, pārskat savu importu politiku, kas ir jaunas apdraudējums Eiropai un mēs varam saskarties ar dempingu Eiropas Savienības tirgos. Varbūt vēstnieks varētu šos jautājumus komentēt. Paldies, nākošais runātājs. Bueno, en primer lugar, muchísimas Imakulāda, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties uh, vēstniekam eh, par uzstāšanos, bet, manuprāt, viņš nepieskārās diviem aspektiem. Pirmkārt, runājot par nākotni un Ķīnu un eh, mākslīgās inteliģences attīstību, es gribētu zināt, kā tiks regulēts eh, datu privātums un kāda būs noteikuma attiecībā uz caurskatāmību, drošību un informāciju. Otrkārt, runājot par PTO kas ir Ķīna ir globāls spēlētājs un mums ir mūsu visu starpā jāpanāk ne tikai izglābt, bet. Eh, un, uh, PTO skaidrs, ka Trumpa lēmums šo modeli neatbalsta, bet eh, kā jūs domājat panākt to, lai mums būtu daudzpusīga struktūra, kura dotu iespēju veikt tirzniecību balstoties uz noteikumiem. Un visbeidzot, ar to es beigšu uzstāšanos priekšsēdētāji. kāda ir stratēģija ar pasākumiem, kas eh, ar tematiem, kas tiek skatīti eh, sūdzības un pārsūdzības kārtībā PTO. Paldies! Thanks a lot. And now I give the floor to the Commission. Tagad vārds komisijai. Markus Jurulo uz piecām minūtēm. Thank you. Good afternoon. Paldies. Visiet sveicināti. Pirmkārt vēlos pateikties referentam par sagatavot atzinu projektu, kurš lielā mērā ir iekļauti pamats elementi mūsu paš, eh, pašreizējās tirzniecības attiecībās ar Ķīnu, kā jau tika norādīts. Ķīna ir būtisks tirzniecības partners, otrais lielākais Eiropas Savienībai, un tas viss neraugoties uz eh, dažādām domstarpībām tirzniecībā, tirzniecības eh, deficītu, atšķirīgiem spēles noteikumiem, caurskatāmības trūkumu. Tāpēc ir ļoti būtiski rast līdzsvaru starp uh, uzņēmējdarbības iespējām un līdzsvarotāku tirzniecības režīmu. Šajā sakarā mēs atzīstam to, ka līdzsvarotāks režīms ir abu pušu interesēs. Mēs jau ilgus gadus esam dzirdējuši, un arī šodien to norādīja viņa ekscelences Ķīnas vēstnieks, ka ir nodoms īstenot tirgus reformas lai piemērotos multilaterālai tirzniecības sistēmai. Kā to apstiprināja tikko viņa ekscelence, ka Ķīna pieturēsies pie šiem principiem lielāka ekonomikas atvērtība un stabilizējoša loma pašreizējā nemierīgajā pasaules tirzniecības periodā. Mēs varam tikai apsveikt šādus nodomus, ir daudz darāmā un ir svarīgi tas, lai ka Ķīnas solījumi tiktu pildīti šajā sakarā. Tāpat ilgu laiku ilgst um, sarunas tirzniecības ziņā, tāpat arī Ķīnas pievienošanās GPE būtu nozīmīgs solis uz priekšu. Pēdējā saruna kārta notika Pekinā pagājušā nedēļā, un mēs vēl aizvien veicam kopējo iztvēri šīm sarunām. Protams, jānorāda, ka sarunas norit visai lēni, no mūsu puses eh, mēs vēlamies pielikt visus pūliņus, lai sarunas var pāriet nākošajā tempu un ambīcijas līmenī. Ķīnai ir jāpiemērojas pēdējo noteikumiem caurskatāmības un paziņošanas pienākumu ziņā, kur līdzinējais darbs ir bijis nepietiekams, tāpat ir problēmas ar noteikumu ieviešanu. Uh, Eh, Eiropas Savienība atbalsta pētējo darbu un šajā sakarā mēs nesam mierā ar tādiem soļiem, kas varētu būt apdraudējams PTO eh, noteikumiem vai pat šo noteikumu pārkāpums. Un šajā sakarā Mēs atbalstām Ķīnas aicinājumu atbalstīt globālu tirzniecības sistēmu, bet mūsuprāt vislabākais būtu novērst tirzniecības traucējošos faktorus. Which was invoked by many members, uh, distinguished members of the parliament, and not only in steel, by... Tāpat uh, jārunā par vienotu tirgus piekļuvi Uh, un vienotiem spēles noteikumiem Ķīnas tirgu. Tāpat norādīšu vēl specifiskāks piemērs par pilnīgu rezultātu uh, nodrošināšanu. kas ir svarīgs jautājums šajos apstākļos. Tāpat multilaterālā tirzniecības sistēma nozīmē Ķīnas konstruktīvu sadarbību ar citiem partneriem un pašreizējo noteikumu ievērošanu. Tas attiec uz rūpniecības subsīdijām, uz eksportu importu finansējumu. Sadarbība ar Ķīnu lielā mērā būs atkarīga no tā, kā šie jautājumi tiek risināti. Es dzirdēju, kā parlamenta deputāti pieminēja spēs jautājumus un E, šis jautājums, kā citi divpusēja tirdzniecības apgrūtinošie faktori tiek skatīti visos dialogos un sarunās, kas mums notiek ar Ķīnu, un to prioritāte ir ļoti augsta. Un šajā sakarā komisija ir gandarījuma atzīmē, ka Ķīnas tirzniecības ministra vietnieks atrodas Briselē, kol konsultācijās ar komisiju, lai izvērtētu divpusējos tirzniecības jautājumu un nākošais samits starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Cerams, tas notiks jūlijā. Būs ļoti laba iespēja, lai piešķirt jaunu impulsu sadarbībai ar Ķīnu, un mēs ceram, ka tas veicinās mūsu kopīgo atbalstu daudzpusēji tirzniecības sistēmai. Paldies, un tagad vārds vēstniekam uz piecām minūtēm. Thank you very much for Liels paldies uh, par uh, šiem daudzajiem jautājumiem, kas tikai vēlreiz apliecina to, uh, cik svarīgas ir Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības. Ļaujiet man atbildēt uz jūsu jautājumiem ķīniešu valodā, un uh, man būs palīgi, kuri tulkos tātad šīs atbildes. 中方呢是把中国的 BIT 谈判呢作为首要任务来推进的。Uh, BIT is a priority for BIT 是 prioritāte Ķīnai. 这个十六轮谈判和九次会见会。 And so far, we have had 16 rounds of talks and 9 intersessional meetings. Līdz šim mums ir bijuši 16 sarunu raundi un 9 eh, starpsesiju tikšanās. Pagājušajā nedēļā Pekinā mūsu kolēģiem bija svarīgas darba tikšanās un ir ticis panākts nozīmīgs progress bet uh, mums joprojām ir daudz darāmā. Protams, abas puses turpinās eh, strādāt eh, pie tirzniecības eh, sarunām. Es zinu, ka jums ir, jūs esat izteikuši kritiku un par to arī runā Eiropas komisija. Tas ir, ka sarunu temps ir neapmienoši lēns. 就这个实质性完成这个文本谈判以及交换负面清单呢，尽快的找到可行的办法。 Uh, Ļaujiet apliecināt to, ka Ķīna turpinās cieši sadarboties ar Eiropas Savienību, lai pātrinātu sarunu tempu un uh, lai mēs pēc iespējas ātrāk atrastu risinājumus, kas uh, ļautu uh, pabeigt sarunas par tekstu un apmainīties ar uh, 呃negatīvo sarakstu.这个对于欧欧洲来说呢，中国是机会而不是威胁。On Chinese investments. Par Ķīnas investīcijām Eiropā. Es piekrītu runātājiem, kurš teica, ka Ķīna ir iespēja, nevis draudz Eiropai. 也对欧洲市场的投资并不是太多了，只占这个 欧洲接受外资的百分之二。Uh, first of all, the Chinese... Vispirms Ķīnas investīcijas Eiropā nav nemaz tik apjomīgas, tās veido tikai 2% no ārvalstu tiešajām investīcijām Eiropas Savienībā. Uh, 促进了欧洲经济的发展，也为欧洲提供了就业。Uh, the Chinese investment Ķīnas investīcijas Eiropā ir palīdzējušas augt Eiropas ekonomikai un radīt vietējās darba vietas. Uh, 沃尔沃的工厂，那个工厂呃，就是一个扭亏中国投资之后扭亏为盈的典范，也是一个呃这个提供就业的一个典范。Uh, for example, not... Piemēram, netālu no uh, Briseles ir izveidotas divas ražotnes, kas ir palīdzējuši uzlabot e, vietēju ekonomisko situāciju un radīt e, darba vietas uz vietas. 都是市场主体的行为。And uh, the third point I want to emphasize is uh, Tālāk vēlos uzsvērt, ka investīcijas, vai tās būtu Ķīnas investīcijas Eiropā vai otrādi, šīs investīcijas nosaka tirgus situācija. Un valdībām nav tiesību iejaukties, un Ķīnas valdība to arī nav darījusi. 合作呢是应该得到鼓励。And in my view that investment... Es uzskatu, ka investīciju sadarbība ir jāveicina no abām pusēm, gan Eiropas Savienībā, gan Ķīnā. Kas attiecas uz Bēļģijas ceļu iniciatīvu, es vēlos tātad jums pateikties par šo um, iespēju šeit izteikties. 需要按市场规律办事。 需要遵守国际规则。所有这些，习近平主席，这个中方上至习近平主席，下到我，都已经多次的、反复的重申强调。I agree that the belt. Es piekrītu, ka e, jostas un ceļa vai Belt and Road iniciatīva ir jāveido atbilstoši tirgus principiem, starptautiskās tirzniecības e, normām un uh, cilvēki Ķīnā, eh, gan mūsu prezidents, gan arī es esam eh, klai pauduši šādu apņemšanos attiecībā uz uh, projektu Belts and Roads. Uh, 在呃几年前世界金融危机的背景之下，来为世界经济增添活力而提出的一个建倡议。Uh, 呃来为国际社会提供一个平台。And also I want to emphasize the Belt and Road Initiative. Uh, vēlos uzsvērt, ka šī Belts and Roads uh, iniciatīva ir platformā, ko inicē Ķīna, uh, lai veicinātu globālo ekonomiku krīzes laikā. 通知了一个苹果派，呃，大家坐下来分享，而是需要欧洲人、亚洲人、非洲人 拉美人，我们共同参与、共同努力，来这个推动互联互通，推动世界经济的发展与繁荣。Uh, it does not mean that China... Tas nenozīmē, ka Ķīna uh, piedāvā jau uh, gatavu kūku, ko mēs kopā tad tagad baudītu, bet uh, drīzāk mēs aicinām arī uh, Mm, Āzijas reģionu, Āfriku, Ameriku un Eiropas Savienību pievienoties šai jaunā zīda ceļa iniciatīvai, lai visa pasaules ekonomika varētu gūt labumu no tā. Tāpat vēlos uzsvērt, ka Eiropa ir dabisks Ķīnas partneris jaunā zīda ceļa iniciatīvā. Daudzi no jums pieminēja tērauda un alumīnija um, pārāk apjomīgo uh, ražošanu. Bet jāsaka, ka tas ir globāls izaicinājums, un tas neatiecas tikai uz tērauda un alumīnija ražošanas nozarēm. So is... Un šis izaicinājums um, nav problēma tikai Ķīnai, bet drīzāk uh, tas ir tāds risināms jautājums, ņemot vērā globālo ekonomikas attīstību. 本原因是2008年金融危机引起了世界经济衰退，导致全球需求萎缩。And overcapacity is a Pārmērīga jauda ir eh, cikliska parādība, ko rada, radīja globāls, ek, globālā ekonomikā recesija 2008. gada globālās krīzes rezultātā. 这个出口呢不超过我们产量的百分之十五。And for Ķīnai mūsu tērauda ražošanas produktus galvenokārt tie tiek patērēti iekšzemē. Mēs eksportējam tikai 15% no kopējā tērauda ražošanas apjoma. 是高耗能的、高污染的。如果出口这个钢铁产品，实际上等于消耗了我们的资源，污染了我们的环境，这个增加我们的排放，牺牲太大了。And, and actually China does Un patiesībā Ķīna neveicina tērauda eksportu, jo tērauda nozare ir energointensīva un rada arī lielu piesārņojumu. Tādēļ tā būtu pārāk dārga cena par eksportu. 是认真的。从二零一六年起，我们已经减少了钢铁产能超过一点一五亿吨，涉及 几十万的职工的分流安置，这是非常艰巨的一个任务。And the Chinese government. Ķīnas valdība uh, nopietni izturas uh, pret ārauda pārmērīgas ražošanas apjomiem, kas 2016. Uh, gada tā ir par 150 miljoniem tonu samazinājusi tērauda ražošanas jaudas. Un mums eh, to ir visai grūti darīt, jo šajā nozarē mums ir ļoti daudz strādājošo. Priekšsēdētājs, diemžēl es eh, devu jums eh, divas reizes vairāk uzstāšanās laiku ņemot vērā secīgo tulkošanu, bet tagad lūdzu jūs noslēgt savus noslēgumu komentārus. 补贴在 WTO 各成员中普遍存在。Uh, Dažus vārdus par subsīdijām. Subsīdijas ir uh, tāds kopīgi risināms jautājums PTO locekļiem. Uh. Uh, 我很抱歉，因为呃，议员朋友们提出的问题太多了。如果我的时间已经耗尽了，那么我就只能表示歉意了。I guess I want to apologize. Es atvainojos, bet eh, deputāti uzdeva tik daudz jautājumu, un eh, tad, ja jūs sakat, ka man atvēlētais laiks ir beidzies, tad es arī beigšu savu uzstāšanos. Priekšsēdētājs, paldies, eh, vēstniekungs, un es esmu pārliecināts, ka šīs ir tikai mūsu diskusijas sākums, un liels paldies par jūsu sniegtajām atbildēm, un noslēgumā došu vārdu referentām. Paldies priekšsēdētāji un vispirms liels paldies kolēģiem par izskanējušajiem priekšlikumiem un komentāriem. Es esmu pārliecināts, ka tuvākajās dienās mēs uh, sakārtosim grozījumus, lai pabeigtu darbu pie atzinuma projekta. Bet varbūt vēl pāris eh, jautājumu saistībā ar debatēm. Jā, es uzskatu, ka mums ir jābūt atklātiem, lai runātu par problēmām un situācijām. jautājumos, kur mūsu viedokļi atšķiras, piemēram, par 16 plus 1 sadarbību. Man šķiet, ka mums ir jārespektē, ka arī 16 plus 1 sadarbības modelī ir jāievēro vispārīgi iedibinātās normas un ir jānodrošina absolūta caurskatāmība. Un tad, es domāju, mums būs sadarbība, sadarbības modelis, kas būs daļa no ES un Ķīnas sadarbības. Un, protams, es eh, runāju kā cilvēks, kurš uh, arī ir no valsts, kas ir šajā 16 plus 1 sadarbības modelī. Paldies! arī mm, vēstnieku kungām par sniegtajām atbildēm uz kolēģu uzdotajiem jautājumiem. Noslēgumā vēlos citēt Eiropas Savienības Tirdzniecības palātas sagatavoto dokumentu par situāciju 17. un 18. gadā. Viņi saka, ka 54% no ES uzņēmumiem uh, īst iz, sajūt to, ka pret viņiem izturas mazāk labvēlīgi nekā pret eh, Ķīnas uzņēmumiem. Es domāju, ka tā ir jāredz kā iespēja turpināt eh, strādāt pie tā, lai nodrošinātu šo savstarpīgumu un lai mēs varētu īstenot apusēji izdevīgu sadarbību. Lies paldies! Eh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 25. aprīļa pulkstens 12 dienā. Uh, balsosim maijā kaut kad. Un tad nosāksim atzinumu uh, afetām. Uh, vēlreiz liels paldies vēstniekungam. Tādējādi esam noslēguši skatīt šo darba kārtības jautājumu. Oh. Then I switch to point six. Pārējām pie sastā punkta mūsu darba kārtībā. Tas ir jautājums par ASV ierobežojumiem tērauda un alumīnija importam. Mēs atrodamies tādās krustcelēs, ja varētu teikt. Jūs zinat, ka ASV prezidents Trumps 22. martā uh, noteica jaunus uh, ievadmuitas tarifus un balstoties 1962. gada augstā kara uh, noteikumiem, kur ir teikts, ka prezidents vienpersoniski var pieņemt eh, šādus lēmumus, ja iekšējā valsts drošība ir apdraudēta. Pat ja ASV eh, juristi apšaubīja šīs likumdošanas izmantošanas eh, pamatotību, bet ASV prezidents tomēr to ir darījis. Es un citām valstīm tika noteikts pagaidu izņēmums. lai arī nav īsti skaidrs, kas ir šī izņēmumi. Eiropas Savienība saņēma šo izņēmumu, Japāna nē. Eiropas Savienība norādīja, ka mēs neesam gatavi šādā spiediena situācijā apspriest mūsu nākotnes tirdzniecības attiecības. Nu, tāda ir patreizējā situācija, kā es to saprotu. Šis izņēmuma status drīz beigsies, tātad 1. maijā tas beigsies, un Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai prezidents uh, rīkotos. Nu, katrā ziņā mēs tagad to apspriedīsim. Un mēs vēlamies e, dzirdēt, kā notika sarunas ar ASV pusi un kāda ir patreizējā situācija. Vai mēs varam sagaidīt, ka šis izņēmuma status beigsies vai nē, un kas varētu notikt 1. maijā. Viens eh, no Eiropas komisijas ekspertiem tirzniecības ģenerāla direktorātā ir Heidī Klums, un viņš eh, sniegs informāciju par to, kāda ir patreizajā situācija. Un tas, protams, ir saistīts ar uh, jautājumu par šāda ASV lēmuma likumīgumu un pamatotību. Balstoties uz um, 1962. Uh, gada tirzniecības paplašināšanas uh, akta 232. sadaļu. Un uh, Viņi norādīja, ka šis tirzniecības akts tika pieņemts vēl pirms PTO organizācijas dibināšanas un vai tādā gadījumā um, tagad varētu vai nevarētu piemērot. Tālāk komisija aicina Pasaules tirzniecības organizācijā uh, uzstāties pret ASV pieņemtajiem pasākumiem. Treškārt. par to, kāda varētu būt pretpasākumi, ja 1. maijā ASV noteiks uh, šos uh, jaunos ievadu muitas tarifus, kas ir 25% tērauda un 10% alumīnijam. Un visbeidzot, vai Eiropas tirgu nonāk uh, alumīnijas un tērauts no citiem tirzniecības partneriem, kurus arī būtu skāris šis lēmums ja runājam par eh, tētipu sarunām, nu, tad es nezinu, vai tas vispār ir realistiski. Lūdzu, dod vārdu komisijas pārstāvēm. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par to, ka man ir dot iespēju atkal informēt uh, komiteju par aktuālo situāciju attiecībā uz tarifu barjerām Eh, tēraudām un alumīnijam, un tas ir īpaši interesanti, ka mēs izskatām šo jautājumu pēc eh, jautājumu par eh, tirzniecību ar Ķīnu. Tātad ASV uh, tiešām par, tā tad ir interesanti apspriest šo pārprodukcijas jautājumu. Uh, saistībā ar sarunām ar Ķīnu. Tā tad uh, ir palikusi viena nedēļa līdz 1. maijam. ASV pagaidām sešus uh, tirzniecības partnerus ir izslēgusi, tā skaitā uh, Kanādu, Meksiku, Argentīnu, Ziemeļkoreju. Uh, Eiropas Savienību, tātad vēl sarunas ar viņiem turpinās, un mēs varam gaidīt, ka līdz nedēļas beigām Trumpa administrācijas vērtēs visus šos partnerus un notikušos kontaktus ar tiem, pa, lai pēc tam lemtu par to, vai uh, šis izņēmums tiks pagarināts, vai šis. Uh, paga, izņēmums vairs netiks noteikts minētajām valstīm attiecībā uz tērauda un alumīnija uh, eksporti, eksportu uz ASV, uh, kas tika noteikti tātad 24. martā. Mēs esam uh, paziņojuši vai informējuši mūsu amerikāņu partnerus par iespējamiem pretpasākumiem. Mums nav uh, pārprodukcijas Eiropas Savienībā šis apjoms samazinās pēdējo piecu gadu laikā, un mēs arī uh, neparedzam, ka varētu trešo valstu tērauds caur Eiropas tirgu nonākt uh, eh, ASV tirgu. Mēs uh, šādu tranzītu ļoti stingri kontrolējam, tāpat mēs cīnāmies pret uh, negodīgu importa praksi, no, arī tā skatā no Ķīnas attiecībā uz tēraudu. Mēs, mūsu vidējās tērauda eksporta cenas ir augstas, jo mēs eksportējam ļoti kvalitatīvu tēraudu un alumīniju uz ASV. Mēs aktīvi piedalāmies starptautiskajā uh, Uh, tērauda fórumā, kas izstrādā jaunas noteikumus, labāku subsīdiju kontroli un arī uh, cenšas nodrošināt visu tērauda ražotāju sadarbību globālā mērogā, un mēs esam arī ilgus gadu desmitus bijuši uh, uzticams sadarbības partneris aizsardzības drošības jomā AS, ASV, un mēs uzskatām, ka ir pilns pamatojums Eiropas Savienībai saņemt uh, beznosacījumu neierobežotu izņēmumu attiecībā uz ASV muitas nodevām. Tāpat mēs uzskatām, ka nav pamatots veikt izmeklēšanu pa, balstoties uz nacionālās drošības apsvērumiem. Un komisāri arī uzstājās norādot, ka mēs apstrīdam šo nacionālās drošības pamatojumu importa uh, nodevu paaugstināšanā ASV. Un uh, mēs uzskatām, ka uh, Būtībā tie ir protekcionisma pasākumi, kas tiek maskēti ar um, nacionālās drošības apsvērumiem, un mēs esam gatavi aizstāvēt savas tiesības uh, PTO. Mums uh, pārsvarā kontakti ar ASV notiek politiskā līmenī, uh, tātad komisāra līmenī un esam nosūtījuši vairākus stingrus signālus. Pirmkārt, ka mēs apstrīdam šo pasākumu likumību, ko uh, ir spērus ASV. Otrkārt, ka nesam gatavi strādāt pie uh, tādiem risinājumiem, kas būtu pretrunā ar PTO noteikumiem un uh, tādiem uh, brīvprātīgiem eksporta ierobežojumiem, kas bija plaši izplatīti 80. un 90. gados, bet tagad noteikti uh, PTO nolīgumi vairs tādus nepieļauj. Mūsu nostāja saziņā ar ASV ir šāda. Mēs uh, lūdzam mm, pilnībā izslēgt Eiropas uh, Savienības uh, tērauda un alumīna eksportu no ASV noteiktajiem pasākumiem. Tātad mēs balstamies uz pieciem argumentiem, ko nu pat izklāstīju par to, ka Eiropa nav uh, problēmas sastāvdaļa, bet gan drīzāk ir daļa no risinājuma. Un pilnīgi atklāti runājot, mēs vēl nezinām, kādu lēmumu pieņems ASV nedēļas beigās. Šos lēmumus eh, saskaņā ar mūsu informāciju pieņem pats prezidents un 1. maijā tad mēs arī redzēsim, kāda būs mūsu reakcija, kad mēs būsim uzzinājuši par šiem tātad par rezultātiem un par to, kādus trīs variantus um, mēs, uh, kāds lēmums ir pieņemts. Uh, pirmkārt, pilnīgi, pilnīgs uh, e, e, es izslēgums no šīm nodevām pagaidu izņēmums vai tarifu piemērošana. Mēs tāpat laikā strādājam pie mūsu tiesību aizstāvības PTO sistēmā, un tur ir jāievēro noteikti termiņi, tādēļ nevaram vilcināties, un mēs sagatavosim ražojumu sārakstu, tā, tā, tā nav tāda pret, tas nav pretpasākumu saraksts, bet gan līdzvarošanas saraksts, ja, teiksim, partneris liedz mums piekļūt tirguma noteiktās jomās, tad saskaņā ar PTO noteikumiem mēs varam par ap, tādu pašu apjomu noteikt uh, ierobežojumu no savas puses, lai panāktu līdzsvaru starp abām, abiem partneriem. Tādēļ mēs arī šādu sarakstu sastādām, lai aizstāvētu mūsu tiesības Ženēvā. Esam nonākuši pie vienprātīga lēmuma par šo sarakstu starp dalību valstīm uh, otrdien. Tagad uh, šis saraksts jāapstiprina parlamentā un pēc tam jāpaziņo. PTO līdz 27. maijam, tātad tas jādara 60 dienu laikā, lai mēs varētu savas tiesības aizsargāt. Ko mēs darām, lai aizsargātu Eiropas Savienību no um, tērauda pārpalikumu, kas radīsies uh, pasaules tirgū pēc ASV pieņemtā lēmuma. Šeit mēs esam uzsākuši tirzniecības aizsardzības izmeklēšanas procesu, ņemot vērā ASV noteiktos um, importu ierobežojumus. Nu, viss būs atkarīgs arī no tā, vai ASV šo izņēmumu pagarinās vai nē. Uh, un uh, tad var arī sagaidīt, ka būs lielāks uh, tā rauda importa apjoms Eiropas Savienībā. Mēs varam šos aizsardzības pasākums veikt tikai tad, ja pieaug importa apjoms. Līdz ar to mēs tam uzmanīgi sekosim. Un uh, rezultāts arī ir jāskata laikā. Tātad uh, sākumā tas attiec, šie pasākums attiec uz ierobežotu izstrādājumu skaitu. Nākamajā mēnesī mēs izvērtēsim, vai citus ražojumus arī būtu jāiekļauj aizsardzības pasākumos. Neko sīkāk nevaru pastāstīt šobrīd, darbs joprojām turpinās. Uh, un uh, šonedēļ mums uh, paredzēta tikšanās ar dalību valstīm un veiksim provizorisku izvērtējumu jau otrajā pusē. Trešais jautājums, ko jūs uzdevāt priekšsēdētāji. Kādi ir PTO strīdu noregulēšanas uh, mehānismi? Mēs esam piekrituši uh, iesaistīties konsultāciju procesā, ko Ķīna ir pieprasījusi ASV. Un mēs vēlāk izlēmsim, vai mēs šim strīdām pievienosimies kā trešā puse, vai arī paši uzsāksim savu strīda procedūru. Paldies! Tagad vārds politisko grupu pārstāvjiem. Nu, pieci runātāji, piecas minūtes palikušas katram viena minūte. Emma. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsa komisija. Pauda vēlmi runāt par tirzniecības traucējušiem faktoriem ar savienotām valstīm. Vai komisija var precizēt, kuri temati būs uh, skatīt šajā gadījumā. Un vispārīgs komentārs. Makrons šonadēļ apmeklēja Savienotās valsts. Vai viņi runās par šiem jautājumiem un vai būs kāda saziņa vai vienošanās starp Makronu komisiju šajā sakarā? Paldies, Ticiāna Begīna. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tas kas vēl vairāk apgrūtina ekonomiku, ir šī neskaidrības gaisotne, kādu uzņēmumu vadītāji nevar veikt nekādas prognozes nā par nākotni. Šobrīd mēs saskaramies ar šo spēka pozīciju no amerikāņu puses un paši esam sašķelti un paliek iespējas, ka diskutēt ar amerikāņiem būs tas pats, kas diskutēt ar kādu, kurš jums ir pielicis pie galvas revolveri gadījumā. Ja Savienotās valsts apstiprina savus soļus, mūsu reakcijas būs ļoti vājas, bet mums ir jāizstāv mūsu ekonomika, mēs nedrīkstam uh, pakļauties savienoto valstu prasībām. Es aicinu komisiju meklēt diplomātisku risinājumu par katru cenu un apliecināt arī savu spēku un to, ka esam gatavi sevi aizstāvēt. Paldies! Nākošais runātājs eh, deputāti Minēra. Min Priekšsēdētāji, mēs runājām pār savā laikā pār sarunu atsākšanu TTP sakarā. Politiko balstās uz drošiem avotiem pieci. Diplomāti to apgalvo, pretējo, ko komisija noliedz, bet neesam pārliecināts, ka komisāres rokās ir pareizā kārtas. Gribu sacīt Eh, ka ir dažādas eh, nostājas, bet ir TTP, TTIP, ir klimata jautājumi un komisijas apņemšanās mm, apgalvojot, ka šos standartus nevar risināt spiediena apstākļos. Es gribētu dzirdēt, vai visi šie jautājumi vēl aizvien ir aktuāli. Paldies, Svinklēkungs! Īs jautājums komisijai. Ja lietas norit pēc sliktākā scenārija un tiek noteikti tarifi Eiropas Savienībai. Un Eiropas uzņēmumi cietīs zaudējumus un varēs pierādīt, ka tie izriec no jaunajiem tarifiem, vai Eiropas Savienībai ir kāda iespēja pēc kompensācijas vai ir paredzēta atbalsta uzņēmumiem, kuri cietīs zaudējumus. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, Helmuts Šolts īsi jautājums komisijai pēc eh, viedokļa apmaiņas Strasbūrā par tērauda fórumu. Kādi konkrēti soļi un kādos termiņos tiek plānoti? Jo komisāra Malmstrēma sacīja, ka Tas nebūs līdz jūlijam, augustam, lai gan, manuprāt, ir jārīkojas ātrāk, 5. maijs jau ir uz papēžiem. Nākošais runātājs eh, deputāte Kistu Derovole. Es teikšos nīderlandiešu valodā. Ļoti īsi pēdējo dienu laikā mēs redzam, ka ir jādiskutē ne tikai ar amerikāņiem, un mums ir vajadzīgi skaidri un atvērti tirzniecības noteikumi. Iespējams, ka šīs domas negūs vairākumu piekrišanu, bet mums ir jāizsakās pietiekami skaidri īsa atbilde divu minūšu garumā, un no savas puses vēl pajautāšu, kādas ir iespējas 50. maijā 50 pret 50, 60 pret 40. Priekšsādātāji esmu ierēdnis un e, nevēlos e, izteikt viedokļus pār riskiem vai piedalīties darībās, bet pār esošo situāciju. Komisāris pirmkārt skaidri norādīja, ka prioritāte ir beznosacījuma izslēgšana no šādiem, šādām no, nodavām. Ir runa par tirgus atvērtību ar savienotām valstīm un attiecīgi tiks ņemts vērā mūsu procedūras Briselē, Strasbūrā, gan parlamentā un, eh, un gan dalību valstīs, bet ir zināma lietu kārtība un pirmais solis ir panākt izslēgšanu no šīm nodevām, un tas, tam ir jābūt pilnīgi skaidram. Tāpat komisārs sacīja, un svarīgi to uzsvērt parlamentā, kā šobrīd netiek domāts par TTIP atdzīvināšanu ne šeit, ne Vašingtonā. Tas netiek diskutēts starp abām pusēm. Vinklērkungs jautāja, kas notiks sliktākā scenārija gadījumā. Tādā gadījumā mēs aizsargāsim savas tiesības un lemsim ar jums un dalību valstīm par to, kā to vislabāk īstenot. Tā ir runa par tiesībām saskaņā ar PTO nostādnēm, bet šis būs ļoti delikāts lēmumu pieņemšanas process. Tāpat arī ir norādīts, kā jomās, kurās mums ir, mēs sadarbojamies ar savienotām valstīm, piemēram, pār starptautisku noteikumu stiprināšanu, pār attiecībā uz uzņēmumu rīcību pasaules um, tirzniecības sistēmā, un mēs redzam, kā savienoto valstu paralēlis meklēšana norāda uz lielākiem tirzniecības strīdiem, kur ir, kas norāda uz to, kā savienotām valstīm ir nozīmīgs pamats uh, ar mums sadarboties. Paldies! Tas bija sastais punkts. Pirms mēs pārējām pie septītā punkta, es sveicu mūsu vidū jaunu deputātu Aleksandru Gabliku, kurš ir Maritas Ulfskogas darba turpinājums. Sveicam mūsu komitejā. Pāriem tagad pie septītā darba kārtības punkta, kas ir eh, kultūras priekšmetu imports. To mēs skatām kopā ar IMCO komiteju, kopā ar mums ir IMCO komitejas eh, priekšsēdētājs un saskaņā ar 55. reglamenta pantu mēs strādāsim kopā. Un pēc eh, šīs sanāksmes sērijas.